14. jūlijā Sanktpēterburgā. Mēs esam iecerējuši turpināt diskusijas par šo jautājumu. Paldies! Thank you, received... Paldies, komisārs kundzei. Esmu saņēmusi septiņus rezolūciju priekšlikumus un balsojums notiks pēc debatēm. Un tagad nākamais punkts mūsu šās dienas darba kārtībā, kas ir Venecuēla un jo īpaši eh, Marija Lurdes Safinas gadījums. Un mūsu pirmais runātājs ir eh, Krisas Agzēja. Paldies, priekšsēdētāji! Tiesnesa Fjūnī ir atbrīvojusi nosacīti eh, cilvēku, kas bija apcietinājumā kopš 2007. gada, balstoties uz attiecīgo likumdošanu, ņemot vērā apvienoto nāciju darba grupas eh, darba rezultātus. Bet viņš atrodas pat labam, eh, viņam pat labam draud nāvs briesmas. Tik pieprasīts, lai tiktu piemērots maksimālais nāvs, maksimālais sots ANO augstais uh, cilvēktiesību komisārs pauda savu, savas bažas par šo gadījumu, un tas parāda, cik lielā mērā uh, šī te vara ir izgājusi no, no savām pilnvarām, uzbruka cilvēktiesību. Uh, aizstāvjiem un neievēro starptautiskās tiesības, tāpēc mēs pieprasam nekvējoties atbrīvot Afjūnī kundzi. Paldies! Un tagad nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Jau atkal mēs šeit parlamentā runājām par Venecijālas situāciju. Nevis tāpēc, ka mēs to vēlētos, bet tāpēc, ka tas ir jādara. Situācija nav mainījusies kopš brīža, kad mēs pieņēmām iepriekšējo rezolūciju. Ir gluži pretēji. Šobrīd likuma vara pilnībā tiek iznīcināta un tik daudz spiedienu tiek izdarīts uz tiesnešiem un tiesu varu. Uh, pilnībā tiek pārkāptas cilvēktiesības, taiskaitā izteiksmes brīvība, mediju brīvība un privāta īpašums. 26. pantā Venecuēlas, re, re, um, um, Venecuēlas uh, uh, dokumentā ir minēts, ka um, kam pieder var uh, valstī, bet Hugo Čāves gluži vienkārši diktē savu varu uh, tiesnešiem un prokuroriem un liek viņiem rīkoties saskaņā ar saviem rīkojumiem. Vairāki tiesneši ir kļuvuši par šādas prezidenta rīcības eh, upuriem. Daži ir eh, tikuši atbrīvot no amata, citi ir atstājuši valsti. Marijas Lurdes Fini gadījums ir tikai viens no nesenajiem, proti, kad tiesnesis ir ticis ieslodzīts eh, ap, un apcietināts tikai par lēmumu, kur viņš ir pieņēmis. Kaut gan tiesneši šādos apstākļos var rīkoties neatkarīgi, ja valsts prezidents tā vietā, lai nogaidītu tiesas uh, lēmumu un pierādījumu izvērtēšanu, gluži vienkārši pieprasa maksimālo sodu. Marija Lourdes Afjuna ir, ir pavadījusi pēdējos septiņus mēnešus situācijā, kurā gan viņas fiziskā integritāte, gan dzīvība kopumā ir apdraudēta. Viņa atrodas apcinājumā kopā ar vēl 20 ieslodzītajiem, kas ir aizturēti par nopietniem noziegumiem. Ir nekādu šaubu nav par to, ka viņu šādā veidā cenšas iebiedēt. Tā kā mēs neko daudz nevaram sagaidīt no Venecuēlas tiesām, tad es aicinu uh, Venecuēlas prezidentu Šāvesu atbrīvot Afjūnī kundzi. Lūdzu, nekavējoties atbrīvojiet Afjūnī kundzi, ļaujiet viņai tiesības uz godīgu tiesas procesu ar uh, pienācīgiem apstākļiem. Uh, ar pienācīgiem pētījumiem un prokuroru vadībā. Tas ir uh, taisnīguma jautājums un humanismu jautājums. Paldies, un tagad vārds uh, eh, Dekāzers kundzē. Uh, eh, Marijas Lurdes Fjunī lietā Venecijolā runa ir par korupcijas lietu, tāda ir oficiālā versija, vai arī drīzāk par politisko vajāšanu, kā to apgalvo Times laikraksts. Jautājums tik tiešām rodas, ņemot vērā to, ka šāda situācija atkārtojas um, vairāk kārt. Mana politiskā grupa ir gatava piemienoties vienīgai re rezolūcijai. Es domāju, cienījamie kolēģi, ka jūs vēlējāties pārāk daudz iekļaut šajā rezolūcijā, un es domāju, ka uh, Šajā, ar, izmantojot šo gadījumu, nevajadzētu pilnībā nosodīt visu Venecuēlas režīmu, kā jūs to vēlaties darīt. Par ko ir runa? Af, tiesnesa Fjunī ir at, atbrīvojusi eh, banķieru, kurš tika apsūdēts par to, ka nolāpīs 27 miljonus. Uh, Viņa pēc šīs atbrīvošanas tika aizturēta un ievietot apcietinājumā. Jā, un tik tiešām apcietinājuma apstākļi ir uh, briesmīgi, kā tas ir visās Venecuēlas uh, ieslodzījuma iestādēs, bet tā tas ir visur. Runa nav par cilvēktiesībām, viņi nekad nav runājusi par šo jautājumu, bet es tāpat kā jūs pieprasu ātru un godīgu procesu, izvērtējot visus pierādījumus turpināt cīņu pret korupciju, kas ir realitāte, un arī eh, nošķirt tiesu vāru no izpildvaras. Tam es piekrītu, bet es jums nepiekrītu pārējos punktos. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ramēvs Iruidas kungam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist de Kaizers kundzei. Pirms uh, dažām dienām bija arī uh, uzklausīšana par šo tēmatu, un es vēlējos teikt, ka uh, Fjūnī kundzes lieta ir pelnījusi mūsu uzmanību. Varbūt, ka mums vajadzēja uh, kaut ko darīt daudz apņēmīgāk un mēs varētu, piemēram, uzrakstīt vēstuli Čāvesa kungam un pieprasīt, lai tiktu sniegtas garantijas, ievērojot tiesisku afjūni kundzes lietas izskatīšanu. Mūsu politiskā grupa iesniedz rezolūciju, mēs pievērsāmies vairākiem aspektiem, un tie ir saskaņā ar citu kolēģu uzskatiem, un īsnībā to vajadzētu atminēties. Un vēl Īstenībā tā nav rezolūcija par kaut kādu konkrētu cilvēktiesību jautājumu vai šīs tiesneses lieta. Nē, īstenībā lieta ir daudz plašāka un tas tiek izmantots, lai atbalstītu opozīciju Venecuēlā. Es domāju, ka jūs varbūt kaut ko pārpratāt. Šo rezolūciju noteikti var izmantot uh, Venecijolā. Un es saprotu uh, ka bieži vien parlaments tiek manipulēts un izmantojot šo lietu kā attaisnojumu tam, lai varētu cīnīties pret opozīciju, nu, tas ir galīgi aplami. Mums ir jācīnās pret netaisnību Venecijālā, bet mēs īsti par to nedabet, nedebetējam. Ja mēs vēlamies runāt par citiem jautājumiem, tad varbūt ne tagad un ne uh, tieši šajā telpā. Mums tas ir jādara citā kontekstā. Es zinu, ka ir e, izmantots ļoti daudz laika, lai varētu nosekt vairākus aspektus, kas e, īsti nav saistīti ar konkrētiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un mums ir e, jāpadomā, ko varētu darīt visas parlamenta grupas, lai šo lietu atrisināt. Paldies, Tānā kungs, uz vienu minūti. Paldies Venecijālas prezidenta Hogā Čāvesa uh, uh, demagoģijai nav nekādu robežu, un tagad viņš ir arī apdraudējis tiesnešu neatkarību, lai varētu izvāri, izrādīt savu absolūto varu. Afjūnī kundzes ieslodzīšana uh, pierāda to, cik viņš ir nekaunīgs. Viņš vēlas apklusināt tiesnešu un vēlas uh, iedragāt tiesisks valsts principus. Čaves Viņu uh, apvainoja korupcijā, kukuļņemšanā un teica, ka viņi ir jāiesviež cietumā uz 30 gadiem. Īsnībā Simons Bolivārs šo sievieti būtu nošāvis. Jāņem vērā, ka Čavies režīms kļūst uh, aizvien spēcīgāks, aizvien apspiedošāks. Un ja Čavies turpinās tā uzvesties, uh, tas uh, nozīmēs, uh, ka Eh, viņš ir arī eh, atbalstījis daudzās valstīs, arī ASV un Eiropas sociālisti viņu atbalsta, bet mums vajadzētu vērsties pret šo totālo totalitārismu Venecijēlā. Paldies! Paldies! E, ir zilās kartītes jautājums. E, zilo kartīti ir pacēlis Poselta kungs. Es saprotu, ka viņš vēlas uzdot jautājumu Romēvas Ruēdas kungam. Romēvas kungs, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Poselta kungs, jums vārds. Paldies, es vēlējos Romēvas kungam pavaicāt, ka reglamentā ir rakstīts nevien par cilvēktiesībām, bet arī par tiesisks valsts principiem un demokrātiju. Mēs par to varam debatēt arī e, tieši šajā procedūrā, un Čaves kungs noteikti rada draudus tiesisks valsts principiem. Paldies. Romēvs kungs, vai jūs atbildēsiet? Pauselta kungs mēs runājam par prioritātēm. Pirms diviem mēnešiem mēs par šo jautājumu runājam kā par steidzamības jautājumu. Tā bija rezolūcija par Venecijēlu. Mums vienkārši ir jārunā skaidra valoda, kas ir prioritāri, ja mēs vēlamies debatēt par Venecijēlu, bet lūdzu neizmantosim steidzamības debates, lai runātu par to, jo mēs šeit nu runājam par tādu fundamentālu cilvēktiesību pārkāpumu. Paldies! Turpināsim runātājs ar rakstu Džo Higgins divas minūtes. Mike. Okay. Okay. Uh, Priekšsēdētāji, šī rezolūcija ir iecerēta mm, kā rezolūcija par cilvēku tiesību ievērošanu, bet uh, tā ir liekulība, jo galvenais mērķis ir nevis aizstāvēt cilvēku tiesības, bet Eh, uzstāties pret Čaves eh, kunga valdību Venecuēlā. Un, eh, lai norādītu uz to, ka joprojām tiek ļāprātīgi realizēta vara Venecuēlā. Čavesa valdība ir veikusi vairākus progresīvos pasākums, kas ir uzlabojis dzīvi sabiedrības vistrūcīgākajiem slāņiem, bet tas nozīmē, ka Čavesam nācās uzstāties pret neoliberālām ekonomikas politikām, ko Eiropas Savienība un ASV ir uzspiedušas daudzām valstīm Latīņā Amerikā. Tādas politikas kā tirgus deregulācija, liberalizācija, privatizācija kā rezultātā eh, galveno pēļņu gūst lielās starptautiskās eh, mm, organizācijas un uzņēmumi. Tādēļ arī ir tiek izvērsta šī kampaņa mēs varam pieprasīt, lai, protams, pret visiem ieslodzītajiem Venecuēlā tiktu um, ievērotas pamatiesības. Un, ja es zinu, ka Arī mūsu kolēģiem ir vairākas problēmas ar Čaves uh, kungās uh, realizēto politiku, kas attiecās gan uz viņa rīcību pret uh, opozīciju Venecuēlā. Mēs, protams, gribētu redzēt, lai Venecuēlā lielākā daļa resursu kontrolētu tieši publiskās struktūras, lai nebūtu tā, ka galveno pēļņu gūtu tikai saujiņa bagātība bagāto, un lai trūcīgie cilvēki varētu pārvarēt uh, esošās problēmas un tikt nodrošināt sociālās un demokrātiskās un cilvēktiesības visiem. Paldies, un tagad individuālo runātāju grupā pirmais uzstāsies Soņika kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, šajā zālā, zālē bieži vien uh, izskan jautājums, cik efektīvi ir mūsu politikā aizstāvot cilvēktiesības visā pasaulē. Kad es uzklausu mūsu komunistu kolēģi, kas apgalvo, ka uh, ar šādām uzrunām var gāzt totalitāru režīmu, nu, tad es varu izjust gandarījumu. Ir taču daudz tādu režīmu, kas ir totalitāri Venecijā un Baltkrievijā, un būtu ļoti jauki, ja tos vienkārši varētu gāzt ar uh, kritiskiem izteikumiem. Un e, bija visai bēdīgi uzklausīt arī Romēvas kunga un Dekaizers kundas izteikumus, ka īsnībā šis nav piemērotais brīdis, lai diskutētu par Venecuēlu. Tu paši jūs teicāt arī pirms diviem mēnešiem, bet mums cilvēki ir jāaizstāv neskatoties uz to, kāda ir mūsu politiskā pārliecība. Hugo Čāves un viņa valsts aparāts vajā uh, opozicionārus un uh, uzbruka demokrātijas aizstāvjiem. Pieprasīsim Afjūnī kundzes atbrīvošanu, un es vēlējos vērsties arī pie Eiropas Savienības augstās ārlietu pārstāvs. Tūlīt beigšu stāties priekšsēdētājs kundze. Ir jāsastāda lūgumraksts, tas jānosūt uz Venecuēlu, un tur ir jāpauž šaubas par tiesiskas valsts principu ievērošanu šajā valstī. Paldies, Jāten Mākī kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es Es esmu priecīga par to, ka mēs esam iekļāvuši šo jautājumu darba kārtībā un uh, paceļam savu balsi par cilvēktiesību pārkāpumiem Venecuēlā. Bet ir vēl kas vairāk mums jāpieprasa, lai Venecuēlas valdība ievēro cilvēktiesības uh, un startautisko cilvēktiesību hartu. Venecuēlai ir kaut kas jādara, lai kļūtu par patiesu demokrātiju, kur uh, tiek iedzīvināts cilvēktiesības un tiesisks valsts principi. Mēs varam teikt, eh, ka Afjūnī kundzes lieta ir eh, ļoti negatīvs piemērs, runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem. Afjūnī kundzes ieslodzīšana ir viņas personisko tiesību pārkāpums, un tas nozīmīgi apdraud tiesisko sistēmu. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons un ir atkal pieteikušies vairāk runātāju e, nekā tas ir e, atļauts saskaņā ar procedūru, tātad es visiem nevarēšu dot vārdu, došu vārdu pēc iespējas vairākiem. Pirmā Korholas kundze lūdzu. Kiitos arvoisa puhemies. E, keskustelimme täällä pu... Paldies priekšsēdētājs kundze. Jau pirms pusgada mēs runājām par situāciju Venecijālā, par demokrātiskajām problēmām šajā valstī. Mēs runājām arī par to, eh, ka tur eh, tiek veikta cenzūra, eh, plašaziņas līdzekļi tiek apdraudēti, dažas internetlapas vienkārši tiek aizliegtas, slēgtas. Un, protams, jāņem vērā, kādu politiku piekopja Čāvesa kungs. Prezidents ir oficiāli paudis pārmetums Afjunī kundzei. Viņš ir pat izvirzījis viņai vairākas apvainojumus. Es uzskatu, ka ir jāievēro demokrātijas un cilvēktiesību princisi. Uh, viedokļu brīvība, runas brīvība, tas viss ir jāgarantē tāpat, kā ir jāparūpējas par demokrātisku attīstību šajā valstī, lai tur varētu organizēt brīvas vēlēšanas. Paldies, paldies! Makovai kundz lūdzu. Uh, <clears throat> Demokrātija Venezuelā tiek apdraudēta, un es mēs runājam jau atkal par jaunu gadījumu, kas attiecas uz to, kā valdība kontrolē izteiksmes brīvību civilajā pilsoniskajā sabiedrībā. Un 2010. gada jūnijā Venecuēla mēģināja grozīt rezolūciju par pilsoniskās sabiedrības piedalīšanos Amerikas valstu organizēšanā. Venecuēla vēlējās uh, lai eh, tas tiktu noteikts ar nacionālo likumdošanu. Starp Amerikas konvencijā pret eh, korupciju eh, šis dokuments tiek izmantots šajā valstī arī ļaunprātīgi. Mums ir ar milzīgu uzmanību jāseko tam, kā noritēs nākamās parlamenta vēlēšanas, jo nākamā parlamenta leģitimitāte ir ārkārtīgi svarīga šajos laikos, kad uh, demokrātijas situācija pasliktinās. Un visbeidzot, es gribētu pievienoties tiem, kas aicina atbrīvot uh, šo tiesnesi. Paldies, un tagad Kretu kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlētos vēlreiz jau atkal pateikt, ka um, cilvēktiesību nodrošināšana vienmēr ir bijusi. Um, viena no mūsu prioritātēm, un tāpēc ir pats par sevi saprotams, ka mūs satrauc tas, kādos apstākļos nu, notiek uh, tiesas procesa iztiesiešana un cilvēka aizturēšana. Mums ir jānodrošina tas, lai šis cietas, tiesas process būtu likumīgs, uh, ievērojot likumu varu, bet uh, mēs nevaram izmantot šādus gadījumus lai iz, izvērstu iekšējās vai ārējās politiskās cīņas. Paldies, un tagad vārds Miklāsku kungam. Paldies par šo iespēju izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Mūs satrauc tas, ka Čaves kungs īsteno savu varu Venecuēlā. Šis te, eh, šī te vara mums atgādina par komunismu režīmu Austruma Eiropā pirms uh, Berlīnas mūra krišanas. Afjūnī kundze tika nepamatoti apcietināta un uh, eh, tika apdraudēta tiesu brīvība. Šajā gadījumā mēs redzam, ka tiesu vara nav neatkarīga eh, un Čavess apdraud demokrātiju šajā valstī. Paldies, un tagad señora presidenta no es la primera vez que intervengo en relación con venezuela. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir pirmā reize, kad runāju par Venecuēlu un cilvēku tiesību pārkāpumiem šajā valstī, bet man vēl, ka tā noteikti nebūs pēdējā reize. Es eh, gribētu norādīt, ka iepriekš mēs runājam tādu par žurnālistu, tagad tā ir tiesnese. Tie ir cilvēki, kas eh, grib dzīvot mierā un brīvi. Tie ir cilvēki, kuri grib dzīvot bez bailēm par nākotni. Venecuēla ir bijusi valsts, Uh, kur uh, cilvēki labprāt uh, dodas, bet tagad mēs visbiežāk runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Tādēļ paužu atbalstu tiesneses atbrīvošanai un uzskatām, ka brīvības režīmam jākļūst par realitāti. Paldies! Tātad beidzam brīvā mikrofona procedūru šīs debats ietvaros. Tagad došu vārdu komisārs kundzei, lai atbildētu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Eiropas Savienība ļoti cieši sako situācijas attīstībai Venecuēlā, un šī sakarībā es gribētu norādīt, ka mēs eh, arī esam nobežījušies pār eh, tiesneses Marijā Lourdes Afiunī eh, kundzes apcietinājumu un uh, paziņojumiem, ar ko nākušas klējā Venecuēlas varas iestādes viņas apcietinājuma sakarā. Ir svarīgi atzīmēt, ka ANO īpašais referents par tiesnešu un juristu brīvību nosauca tiesneses afjūnī apcietinājumu par nepieļaujam triecienu tiesu varas neatkarībai. ANO eksperti pat bija vēl krasāki, nosakot, ka tiek eh, radīts un sētas bailes juristu un tiesnešu aprindās, kas neveicina uh, tiesiskuma un tiesu varas brīvu realizēšanu. Tādēļ tiesneses afjūnī beznosacījuma atbrīvošana ir svarīga. Starp Amerikas komisiju par cilvēku tiesību aizsardzību ir izdevušas uh, paziņojumu afjūnī uh, kundzes uh, sakarā, uh, aicinot pārvest viņu uz uh, drošu vietu un nodrošināt viņas uh, fizisko neaizskaramību lai e, viņa atrastos mm, atsevišķi no pārējiem apcietinātajiem. Nevis uzturētos e, vienā kamerā ar noziedzniecēm, e, kuru notiesāšanā viņa ir pieņēmusi spriedumu. Aicināt Venecuēlas valdību ievērot cilvēktiesības, ieskaitot likumību, uh, tiesiskumu un vārda brīvību un tiesu varas neatkarību. Šie jautājumi ir tikuši skarti arī mūsu dialogu kontekstā ar Venecuēlas eh, varas iestādēm. Mūsu nostāja ir bijusi strikta. Un lai arī varas iestādes ir norādījušas, ka šis apcietinājums ir noticis atbilstoši Venecuēlas likumdošanai, mēs uzskatījām, ka tas ir jautājums, kas eh, balstīts uz ANO un Mm, ekspertu slēdzienu un mūsu secinājumiem šīs lietas sakarā. Mēs novērojam politisko polarizāciju Venecuēlā. Septembra vēlēšanas tiek uzskatītas par būtisku stūrakmeni nosakot valsts tālāko attīstību. Tādēļ ļoti svarīgi, lai šīs vēlēšanas tiešām notiktu demokrātiskā un mierīgā vidē. Un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pasvītrotu, kā mēs mm, aicinām visus piedalīties vēlēšanu procesā, ievērojot iecietību pret dažādiem un atšķirīgiem viedokļiem. Mēs ļoti cieši sekosim notikuma attīstībai Venecuēlā ņemot vērā mūsu apņēmību veicināt demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un pamatbrīvību ievērošanu visur pasaulē, ieskaitot Venecuēlu. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies, komisārs kundzei! Es nevaru akceptēt zilo kārtiņu šī gadījumā.